informēšu deputātus par to, kas notiks tālāk. Paldies, godā tie deputāti. Paldies par jūsu jautājumiem. Pēdējo nedēļu laikā es tikos ar visām politiskajām grupām un uh, arī ar koordinatoriem tik daudz, cik vien tas bija iespējams. Tas man ļāva arī iepazīties ar reāliem jautājumiem ar to, kas tiešām nodarbina cilvēkus. Digitālai, digitālajam sektoram būs liela loma ekonomikas attīstībā un izaugsmē. Digitālā sfēra, ar to mēs sastopamies jau visur, tā attīstās katru dienu, un Eiropa nedrīkst atpalikt šajā procesā. Kā vicepriekšēdētājiem man būs Uh, uzdevums pilnīgot, izveidot vienotu digitālo tirgu, tad man būs uh, jāvadās pēc vadlīnijām, ko dod komisijas vadītājs Junkers, un uzdevums būs ne tikai attīstīt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas. Digitālā sfēra palīdzēs uzlabot cilvēku ikdienas dzīvi un uzlabot konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem. Tiks attīstīta digitālā vide, samazināsies juridiskā nedrošība un tiks radīti vienlīdzīgi apstākļi visiem. Mūsu ieceres paredz eh, no, nostiprināt kiberdrošību, nodrošināt privātu un e, komerciālu datu aizsardzību. Mēs esam iecerējuši novērst šķēršļus un uh, novērst tirgus sadrumstalotību. Es domāju, ka digitālais vienotais tirgus Eiropas uh, um, uh, patērētājiem un uzņēmumiem ir, ir ļoti būtisks. Tas ļaus visiem gūt labumu un tam ir nepieciešama attiecīga moderna infrastruktūra, lai neliktu cilvēkiem vilties, lai piepildītu viņu cerības. Es esmu iecerējis strādāt vis. Uh, labākajā, viscaurskatāmākajā veidā, konsultējoties, sadarbojoties un uh, paužot uzticību partneriem. Es rēķinos ar uh, pastāvīgu dialogu ar visām Eiropas parlamentu komitejām. Paldies! Godātais uh, komisāra kandidāta kungs, paldies par šo uh, sekmīgo uzklausīšanu. Jūs esat ļoti daudz paveicis iepriekšējo nedēļu laikā un kopš es sāku vadīt šo komiteju. Man ir skaidrs, ka ne tikai mūsu komitejas deputāti, bet arī citi deputāti ir sapratuši, ka digitālā sfēra neatrodas kaut kur tālu vai aiz sienas, bet Mūsu ekonomika ir cieši saistīta ar digitālo sektoru visās tās izpausmēs, un mums būs daudz uh, sarežģītu uzdevumu, kas būs jāatrisina, lai mēs darbotos digitālā vidē, kas būtu droša un efektīva. Šodien notika publiskā uzklausīšana. Mūsu novērtējums arī balstīsies uz šo uzklausīšanu. Šeit tik iesaistītas trīs komitejas. Rīt pulksten 11. tiksies visu šo komiteju koordinātori un Tātad pulksten 11. rītdien telpā 6Q2 mēs demokrātiski pieņemsim lēmumu par to, ko darīt tālāk. Paldies!